ar šīs sēdes protokolu. Ja nebūs nekāda iebilduma, tad šī iecelšana dažādos amatos tiks apstiprināta. Saskaņā ar parasto procedūru ir parakstīti vairāki normatīvi akti. Trešdien mēs kopā ar padomas priekšsēdētāju parakstīsim ļoti daudz dažādus eh, normatīvos aktus saskaņā ar parlamentu reglamentu 74. punktu. Šo normatīvo aktu virsraksti tiks publicēti šīs sēdes protokolā. Un pats pēdējais paziņojums šodien saskaņā ar reglamenta 216. punktu. Atbildīgās komitejas ir iesniegušas veselu virkni.